ja vēstuli ir paziņojušas Marico Erco Lupī ievēlēšanu par um, parlamenta deputātu, bet Lupī kungs joprojām vēl ir infrastruktūras un transporta ministrs Itālijā. Un līdz ar to viņš ir amatā, kas saskaņā ar 7. pāntu 76. gada 20. jūnija um, aktā noteiktajā kārtībā nav savietojums šis viņa mandāts ar Eiropas parlamenta mandātu. Un saskaņā ar mūsu reglamentu um, parlaments uh, konstatē, ka šī vieta no šodienas ir atbrīvojusies. Saskaņā ar darbu kārtību mums tagad ir jāievēl parlamenta priekšsādātāja vietnieki, jeb ja vicepriekšsādātāja. Esmu saņēmis.